Paldies! Nākošais jautājums mūsu darba kārtībā ir padoms un komisijas paziņojuma jautājumā par Ķīnu. Un padoms vārdā es dodu vārdu Karlam Biltam. Uh- Prieksēdētāji kungs, citas šodien paredzētās debatas un eh, nav nemaz jāpiebilst, ka tās ir svarīgas. Protams, runājot par Ķīnu, mums ir jāatcerās uh, eh, Sinģanas notikumi Ķīnas rietumos. Es zinu, ka daudz parlamenta deputāti ir cieši sekojuši līdz tur notiekošajam, tāpat kā arī dalību valstu parlamentu deputāti visā Eiropā. Uh, Eiropas Savienība ir izteikusi savu nostāju un nosodījusi situāciju Sinģenā, un mēs ceram, ka situācija izdrosies atrasināt miermīlīgi. Ir pienācis laiks pateikt, ka mēs uzsveram cilvēktiesību nodrošināšanu, un tas ir nožēlojam, ka tur ir gājuši bojā cilvēki, un ir iznīcināts īpašums un viss, kas tur ir noticis, un mēs varam tikai nosodīt tos, kur ir atbildīgi par nekārtībām. Tomēr vēlētos izmantot iespēju, lai mazliet vairāk uzsvērtu Eiropas Savienības attiecības ar Ķīnu. Valsti, ar kuriem mums ir ļoti plašas un daudzveidīgas attiecības, un tās ir arī dziļas un daudzslāņainas. Uh, 2003. gadā tika nolemts izveidot strateģisko partnerību ar šo valsti, un tādējādi mēs esam apņēmušies izpildīt ārkārtīgi kompleksu un ambiciozu programmu. Attiecības ir daudzpusējas un daudzslāņainas. Daudzpusība, protams, rada daudz iespēju taču vienlaicīgi tās rada arī problēmas un izaicinājumus. Mēs mēģinājām izmantot šīs attiecības un partnerību, lai atklāti un godīgi diskutētu par visām bažām, kuras varētu būt vienai vai otrai pusē. Šāda atklāta dialoga pamats ir apusējās intereses izveidot mūsu kopējās attiecības un nodrošināt pasaulē mieru un stabilitāti. To panāksim ar dialogu, ar daudzpusējību un mums ir katru gadu galotņu tikšanās un samērā bieži ārlietu ministru tikšanās sanāksmes. Mēs esam izveidojuši arī divreiz gadā cilvēktiesību dialogu konferences, un mums ir dažādi citādi dialogi gan tirsniecības jomā, gan citās jomās, kas tobrīd ir aktuālas. Vēl bez tam mums ir arī augsta līmeņa ikgadēja tikšanās par ekonomiskiem un tirsniecības jautājumiem. Kā jau jūs ziniet, 2007. gadā mēs uzsākām sarunas par partnerību un sadarbības līgu, līgumu. Šīs sarunas joprojām turpinās, un tomēr abām pusēm vēl atlicis daudz darāmā, lai sarunas novest līdz galam. Mums ir ļoti liela interese izveidot attiecības ar Ķīnu dažādās jomās, un kā jau es teicu, tas pierāda iespēju atvērt dialogu veidošanai arī tādās jomās un par tādām tēmām, kuras varbūt nav tik viennozīmīgas. Šeit būtu vērts pieminēt cilvēktiesības, nāves sodu un arī kopējās intereses pasaules arēnā. Tas būtu globālā stabi finansiālā stabilitāte, tēmas, kas saistītas ar klimata izmaiņām. Tas viss mums ir svarīgi. Taču ir svarīgi arī runāt par ārpolitikas jautājumiem, par jautājumiem, kas saistīti ar Korejas pussalu, par situāciju Birmā. Mēs visi esam nobežījušies par situācijas eskalāciju, un tomēr ar Ķīnu mēs runājam arī par Āfriku un par Āfrikas raga valstīm. Dziļāk neiedziļināšos, vēlējos tikai uzsvērt tās bāžas, kuras ir padomai par patreizējās situācijas attīstību. Diez vai mums izdosies iedziļināties ļoti sīki, mums ir problēmas jārisina kopēji, taču mums ir jāapzinās, ka Ķīnas varas iestādes ir gatavas atvērtam dialogam gan par šīm tēmām, gan arī par citām, jo mums ir daudz kopīgo interešu. Paldies! Ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο. Εξονόμητο... Paldies! Padoms pārstāvim un tagad komisijas vārdā dod vārdu Katrīnai Aštonai. Paldies arī jums. Cienījamie deputāti, es domāju, ka mūsu strateģiskās attiecības ar Ķīnu ir ārkārtīgi svarīgas un tas tikai parāda, cik svarīga ir šī darba sesija un šis jautājums šajā pirmajā darba nedēļā. Es gribētu pavisam īsi izklāstīt komisijas skatījumu uz uh, šo jautājumu. Uh, savas kolēģis uh, Benits Ferrero Valdners vārdā, kura, kā es teicu, šonadēļ ir izbraucienā un nevar tāpēc ierasties pie jums. Es gribētu uzsvērt, cik liels progress ir panākts attiecībās ar Ķīnu kopš mūsu pirmās sameta tikšanās pirms desmit gadiem. Ekonomiskās un tirzniecības attīcības ir patiesi pārveidojušās. Cilvēku tiešie kontakti ir uh, stiprinājušies, un mēs esam stiprinājuši dialogu ļoti daudzos jautājumos. Pēc pēdējā Eiropas Savienības un Ķīnas samita maijā sarunas par jaunu partnerattiecību un sadarbības līgumu ir ļoti labi virzījušās uz priekšu. Mēs uh, varam izmantot uh, ļoti daudzus augstu līmeņu kontaktus un uh, Arī uh, Ķīnas premjeras šogad apmeklēja uh, Barozo kungu un viņi tikās. Tāpat tiek uzturēts arī tirzniecības uh, dialoga sarunas. Mēs esam pievēršies šogad ekonomiskiem jautājumiem, tāpat arī klimatisko izmaiņu problemātikai un reģioniem jautājumiem. Tāpat laikā mums ir ļoti uh, spēcīga uh, interesētība. Concern Ķīnas iekšienē, tās eh, ekonomiskajā attīstībā. Eh, simtiem miljonu cilvēku ir eh, izkļuvuši no nabadzības Ķīnā, un tādējādi mēs sparam soli tuvāk tūkstošgadus mērķiem, bet Ķīna ir valsts ar ārkārtīgi lielām reģionālām iekšējām atšķirībām. Mūsu strateģiskās partnerības spēks tieši ir atvērtā viedokļa apmaiņā. Uh, Eh, tādos jautājumos, kur Ķīnas un Eiropas Savienības viedokļi ir atšķirīgi. Tas attiecināms arī uz uh, citiem jautājumiem, piemēram, eh, Tibets jautājums, kas parlamentu nodarbina ļoti daudz. Uh, nesen mēs esam pauduši bažas par uh, Sinģanā notikušo, mēs paužam nožēlu par zaudētām dzīvībām, izsakam līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm. Mēs esam aicinājuši visas puses uh, Eh, atturēties no vardarbības un eh, nekavējoties beigt jebkādu vardarbību. Mēs ceram, ka šo situāciju būs iespējams atrisināt mierīgi ar dialogu palīdzību bez tālākas asins izliešanas. Eiropas Savienība gadu laikā ir centusies mainīt eh, Ķīnas varas iestāžu attieksmi pret eh, etniskām minoritātēm eh, Ķīnā, jo bieži vien šīs minoritātes tiek sociāli izstumtas un tās saskars ar apspiestību dažādās jomās. Ir nepieciešama atvērtāka, caurskatāmāka Ķīna, ir nepieciešams ievērot starptautiskos cilvēktiesību standartus un kopā mums ir jārisina šie uzdevumi. Lai to mēs varētu izdarīt, mums jāturpina Ķīnu integrēt starptautiskajā valstu kopienā un jādarbojas strateģiskās sadarbības virzienā, nodrošinot uh, konstruktīvu dialogu. Liels paldies, Aštons kundzei. Un tagad politisko grupu pārstāvji. Eiropas Tautas partijas vārdā izteiksies Elmārs Broks. Lūdzu, divas minūtes. Godātais priekšsādātāja kungs padomas priekšsēdētāji, komisārs kundz kolēģi. Es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem, padomas un komisijas pārstāvim. Mums ir nepieciešams ieturēt šo vienotās Ķīnas politiku. Mēs negribam uzbrukt nevienam. Uh, Protams, ka mēs nevēlamies pieļaut vardarbību, vai tā būtu vardarbība, ko izrāda demonstrācija dalībnieki, vai varas struktūras, kas vardarbīgi izturas pret demonstrantiem. Es domāju, ka runājot par Ķīnu, mums ir jāsaprot, ja mēs runājam par vardarbību no centralizētas valsts, tad jāņem vērā, ka šī valsts Ķīna ir liela un daudz kulturāla. Un tas ir tādēļ pietiekams iemesls, lai nākotnē šādas problēmas atkal atkārtotos. Mēs varam runāt par kultūras autonomiju, par identitātes un kultūras kopšanu. Tie ir priekšnoteikumi multietniskas valsts tālākai attīstībai un funkcionēšanai. Vērojot Ķīnu, mēs redzam, ka tur ir dažādi lielāki vai mazāki nemieri un vardarbības izpausmes laika pa laikam. Mēs nevēlamies veicināt aburtā apļa situāciju. Uiguri savā lielākajā vairumā ir mēreni sunītu pārstāvi, tā ir minoritāte Ķīnā. Līdzīga situācija ir arī Tibetā. Mums ir jārunā ar mērenajiem slāņiem. Ja mēs to nedarīsim, tad radikālie spēki gūs virsroku un risinājumu nevarēs tik viegli atrast pat ilgtermiņā. Ķīnas valdība nedrīkstētu runāt tikai par terorismu un par valsts vienotības graušanu, par tādiem spēkiem kā Alkaidu, kas no ārzemēm mēģina iespaidot situāciju. Tas neveicinās miera iedibināšanu valstī, un tādēļ mēs nevaram atbalstīt šādu Ķīnas pieeju. Paldies par uzmanību! Lielas paldies Broka kungam! Nākamais runātājs Adrians Severins, Sociāla un Demokrāta progresīvās alianses vārdā. Paldies, priekšādātāja kungs! Ķīnas tauta ar pilnām tiesībām var uzdot mums jautājumu, kāpēc Eiropas parlaments pirmajā šī sasaukuma plenāru sēdē apspriež situāciju viņu valstī. Un mūsu atbildē ir jābūt skaidrai un nepārprotamai tādēļ, ka Ķīna mums ir ļoti svarīga. Ķīna mums ir ļoti svarīga. Un nevis tāpēc, ka mēs uzskatām, mūsu uzdevums ir mācīt Ķīnu vai uzspiest tai savus viedokļus par to, kā risināt delikātas iekšējas problēmas. Un tieši tādēļ, ka Ķīna mums ir tik svarīga, mums ir jāpievērš vislielākā uzmanība tam, kas tajā notiek, tajā, kas ietekmē Ķīnas iekšējo stabilitāti. Mums jāvēro visi notikumi, kas varētu apdraudēt Ķīnas drošību. Šoreiz kontekstu piedāvāja multietniskā realitāte Sinjanas provincē uh, un uiguru sacelšanā pret valdošajām uh, politikām. Respekts pret cilvēktiesībām un minoritātēm ir cieši saistīts ar cilvēku cieņu un drošību gan minoritātei, gan mažoritātei. Minoritāšu tiesības nevar izmantot kā aizbildinājumu separātistisku politiku piekopšanai un ekstremistiskai pieeja šīs politikas ieviešanai. Katrā ziņā tas neattaisno arī pi, e, mierīgo pilsoņu nogalināšanu. Mēs aicinām cilvēktiesības ievērot visām pusēm. Mēs izsakām līdzjūtību visu šo tiesību upuriem un tiem, kam šādas tiesības ir liektas. Tanīpat laikā mēs nosodām teroristus un separātistus. Eiropas parlamentam ir jāsniedz sava palīdzība Ķīnas valdībai un sabiedrībai, lai varētu šo sarežģīto situāciju atrisināt. Šī, šādas pašlīdzīgas uh, problēmas ir arī mūsu dalību valstīs. Ķīnā centrālās varas struktūras aizvien vairāk mēģina izmantot varu, un mums ir tādēļ jāaicina visas pasaules uh, valstis neizmantot minoritāšu tiesību aizsardzību kā politisku mērķu sasniegšanas līdzekli. Lielas paldies Severīnu kungam! Un tagad Eiropas Liberāļu un Demokrāta apvienības vārdā Grēms Vatsons, divpusmē. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Uh, šeit parlamentā mēs sen esam bijuši jau kritiski noskaņot pret Ķīnu, uh, runājot par tās attieksmi pret etniskām minoritātēm. Uiguru jautājums ir kļuvis ārkārtīgi uh, smags un uh, jau kopš uh, Ķīnas uh, iejaukšanās Turkmenistānas uh, teritorijā 49. gadā. Vēsture ir parādījusi, ka Austrum Turkenist, Turkmenistāna un uh, Tibeta Tātad Ķīna cenšas pakļaut šīs teritorijas, un tieši tāpēc Eiropas Savienība nedrīkstētu atcelt uh, Eh, iedokļu embargo pret Ķīnu. Eh, tas, ka Eiropas līderi daži ir notikums Sinžanā nosaukuši par genocīdu, varbūt ir pārspīlēts, bet eh, Ķīna savukārt sūdzās, ka notiek tās iejaukšanās iekšējās lietās. Ja pasaules ekonomikas kontūrs tiek iezīmētas uh, Uh, lielākajos varas centros, ja galvenos uh, lēmumus var uh, burtiski sekundžu simdaļās nodot no Briseles uz Pekinu, tad mēs tiešām esam globāla kopiena, un šajā globālajā kopienā nav vietas apspiešanai vai represijām balstoties uz reliģiju vai piedarību etnisti, etniskai grupai, nedrīkst izpausties nekāda veida naids. Ķīnas problēma šajā gadījumā ir tāda, ka Ķīnai ir nepieciešams, lai tās jaunieši uh, kļu, būtu plašāku iespēju un strādātu daudz kur citur. Ķīnas uh, Tautas Republika uh, ceru sapratīs, ka tā ir nepieciešams atzīt etnisko minoritāšu leģitīmās tiesības, gluži tā kā mēs to šeit daram. Un šeit, Bildkungs, es domāju, tieši izpaužas Eiropas Savienības loma. Mēs zinām, uh, ka tad, kad demokrātija nobriest, tā arvien vairāk pieļauj cilvēku pašnoteikšanos un pašpārvaldi. Un tieši šādu problēmu mēs eh, saskaramies eh, jaunās demokrātiskās valstīs. Es domāju, ka Ķīnas cilvēki ir spējīgi dzīvot demokrātiskos apstākļos, tāpat arī kā Taivānā, Hongkongā, jo eh, šīs valsts nobriest un attīstās ekonomiski un līdz ar to arī politiski, un tām vajadzētu palīdzēt izstrādāt to politiku. Mums ir daudz instrumentu, piemēram, Erasmus Mundus un arī citi instrumenti, par kuriem runājas komisija, lai varētu veicināt uh, cilvēku apmaiņu un kontaktus. Es domāju, ka Eiropas Savienība var spēlēt ļoti būtisku lomu uh, Ķīnas cilvēku labā. Paldies Vatsankungam. Un uh, tagad uh, Zaļo un Eiropas brīvās apvienības uh, vārdā Trupels kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze. Bildkungs, es nosodu vardarbību no visām pusēm, gan no Ķīnas varas iestāžu puses, gan no Iguru puses. Un ļoti žēl, ka tik tiešām ir gājuši bojā un cietuši nevainīgi cilvēki, bet, diemžēl, tas ir konflikts, kurā abas puses ir vainīgas. Uiguru apmēram 9 miljoni Ķīnā, tā ir minoritāte. Ķīnā minoritāšu politika nav efektīvi darbojusies. Ķīna nav uh, homogēna sabiedrība. Jautājums ir līdzīgs tāpat kā Tibetā. Ir pacelt šis uh, pašnoteikšanās jautājums. Ķīnā uh, ir reģioni, kuriem varbūt ir kādas īpašas uh, uh sociālas tiesības, bet uh, Ķīnas uh, valdošais režīms uh, saka, ka šādas minoritātes piekopja separātismu. Un uh, jebkurš, kurš pieder šādai mazākuma tautības grupai un veic zināmas darbības, uh, viņu var nosaukt par disidentu. Ir nepieciešams garantēt minoritāšu tiesības Ķīnā, un tikai tādā veidā var nodrošināt mieru. Tikai tad, ja visiem cilvēkiem ir vienlīdzīgas tiesības, tad var nodrošināt mierīgu situāciju Ķīnā un uh, minoritāšu pieņemšanu un atzīšanu. Vēl viena ļoti svarīga lieta, ko gribētu teikt Zviedrijas prezidentūrai. Jā, mums ir interese izveidot strateģisks uh, sadarbības attiecības ar Ķīnu, dažādu iemeslu pēc, bet mēs nevaram vienkārši ignorēt cilvēktiesības, un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam noklusēt kritiku pār cilvēktiesību situāciju Ķīnā, tikai tāpēc, ka mums ir kādas strateģiskas intereses. Mūsu uh, politiskajās nostādnēs ir skaidri jāpauž mūsu attieksme par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā. Paldies! Paldies Trupels kundzei! Un tagad Eiropas konservatīvu un reformistu vārdā Tanakungam vārds. Mēs eh, esam piedzīvojuši, ka Ķīnā eh, notiek eh, cilvēktiesību pārkāpumi, un tomēr pēdējos gados vietējie iedzīvotāji uh, Tiem ir uzbrukuši gan teroristi, gan arī Alkaistu līga. Ķīna nekad nav akceptējusi uiguru minoritātes pilnas tiesības, un tomēr uiguru islāma teroristu tiesības ir lielākas par Ķīnas tiesībām. Ja mēs runājam par Austrum Turkistānas atbrīvošanās kustību, mēs piedzīvojām tās atzimšanu pirms pāris gadiem. Es nedomāju, ka Ķīnas varas iestādēm vajadzētu izmantot uiguru teroristus kā aizsargu vardarbības izmantošanai. Daudzi, protams, ir uztraukušies par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, un, protams, mēs esam nobežījušies arī par Taivānas politiku. Ņemot vērā Ķīnas eh, viena bērna politiku un Taivānas attiecības un Ķīnas attiecības, es nedomāju, ka mums vajadzētu atbalstīt eh, Sanģanas provinces eh, iekļaušanu Tīna, Ķīnā. Uh, Raugoties uz tādiem Ķīnas partneriem Āfrikā kā Sudāna, arī šīs attiecības nav viennozīmīgas. Es zinu, ka Erdovana kungs, Turcijas premjerministrs, ir nosaucis šo rīcību par genocīdu, bet kas notiek pašā Turcijā, tā nav atzinusi Armēnijas gen genocīdu. Runājot par pan-Turcijas nacionālismu, uh, Arī Turcijā pašā vēl ir daudz kas darāms, īpaši runājot par kurdiem austrum Turcijā. Paldies! Paldies, tā, paldies Tānoka kungam, un tagad es dodu vārdu demokrātijas grupas vārdā Belderkungam, lūdzu. Jā, danku vēl, minīte, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runājot par Sinģunas provinci, tad esam dzirdējuši par tur notiekošo. Mēs esam dzirdējuši par sadarbību starp uiguriem un ķīniešiem. Par to ir runāts gan Ķīnā pašā, gan arī ārpus tās robežām, un situācija šobrīd ir izgājusi ārpus kontrolas. Tas ir novedis pie tā, ka reliģiozās pretrunas Sinģunas provincē ir tik samilzušas, ka Visi runā par ķīniešiem un uiguriem, bet par kristiešu kopienu runāts tiek mazāk. Es uzskatu, ka Ķīnas varas iestādes neizmanto izdevību situāciju risināt ar dialogu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu atbalstīt miermīlīgu protestantisku sabiedrību. Joprojām četri no vadītājiem ir iemesti cietumā un Amerikas sūtītie misionāri arī ir pazuduši. Komisārs kundze, es uzskatu, ka vajadzētu pieprasīt Ķīnas iestādēm akceptēt reliģiozo brīvību un nosodīt Sinžunas provincē notiekošo. Es uzskatu, ka aicinājums uz naida kurināšanu ir, ja vispār kāds līdzeklis, tad tikai īslaicīgs. Un, protams, ka arī Pekinā viņi vēlas redzēt harmonisku sabiedrību, bet diez vai viņi izvēlētie līdzekļi ir pareizais risinājums. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja kungs Belderkungam, un tagad es dodu vārdu. Divas minūtes Andra Kienas kundzei, lūdzu. Viceprezidenta in office, Madam Commissioner. Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētāja komisārs kundze, simtiem ievainoto Sinģenas provincē notiekošanā Mēs esam dzirdēju par šiem notikumiem, mēs uzzinājām pirms desmit dienām. Sinģinā pieeja internetam tika pārtraukta, un šajā reģionā, kurš jau tāpat ir tuksnesīgs, mēs vairs neko no tā nesaņemam. Pēdējā, pēdējā notikuma attīstība austrum Turkistānā, ko sauc par Sinģanu, ir Ķīnas varas iestāžu attieksme pret etniskajām minoritātēm. Uiguru cilvēku Uiguru reģionā izvērstā politika ir nepieņēmama. Astoņi miljoni uiguru iedzīvotāji šajā reģionā jau daudzus gadus ir sūdzējušies par Ķīnas centrālās valdības attieksmi pret tiem, un pavisam nesen ir Ķīnas valdībai neizdevās aizsargāt uiguru minoritāti pret vardarbīgiem uzbrukumiem. Tas nav saistīts ar karu pret terorismu. Tas ir koncepts, kuru izmantoja Ķīnas valdība, lai attaisnot savās un citu acīs viņu neadekvāto rīcību pret uiguriem Austrum Turkistānā. Sinģenas provinces eh, notiekošais, un par to tika runāts arī G8 galotņu tikšanās reizē Itālijā, jo Sanģanas provincē notiekošais nav tikai atsevišķs incidents. Mēs esam piedzīvojuši jau vairākas reizes, kad Ķīnas centrālā valdība uigu, pret uiguriem izturās neadekvāti. Es uzskatu, ka valdībai vajadzētu, izturē, vajadzētu izturēties pieaugoši un radīt harmonisku sabiedrību. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai padoms vārdā vajadzētu varētu runāt ar Ķīnas valdību, lai akceptētu runas un protesta brīvību šajā valstī. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Nākošā runātāja ir Veronika de Keizers kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, Sinģens. Province, uh, provincē tika apspiestas demonstrācijas. 186 cilvēku oficiāli ir gājuši bojā. Šī te vardarbība Ķīnas acīs ir vienkārši etnisks konflikts starp uiguriem un citām tautībām. Taču patiesībā tas ir vēlreiz viens represijas posms. Šī province ir strateģiski svarīga, bet grūti kontrolējama Caur to nāk tranzīts, tajā ir ļoti bagātas naftas un gāzes atradnes, un līdz ar to šī province ir absolūti nepieciešama Ķīnas nākotnē, lai nodrošinātu sevi enerģētiski. Šajā ir daudz minoritātes lielākā uiguri, kas veido vairāk nekā 50% iedzīvotāju. Vairums no viņiem ir sunīti, musulmaņi, eh, turki, turkmēņi. Viņi sistemātiski tiek diskriminēti un viņus mēģina asimilēt. Viņu identitāte ir briesmās. Ķīnas politika attiecībā pret etniskajām uh, minoritātēm 80. gados bija liberāla, taču pamazām tā ir kļuvusi aizvien stingrāka. 2001. gada 11. septembrī Ķīna teica, ka viņi cīnās pret terorismu, separātismu un re, e, reliģisko ekstrēmismu. 2008. gada, 2009. gada aprīlī mēs redzējām, ka vēl vairāk šī Ķīnas nostāja kļūst uh, ekstrēmāka separātisti cenšas atrast citus veidus, kā panākt savus mērķus. Ķīna vairs nevar nodrošināt mierīgiem ceļiem šo te um, valsts integritāti. Ķīnai starptautiskie nolīgumi uzliek par pienākumu etniskās minoritātes aizsargāt. Ķīnas konstitūcija uh, ir 1984. gadā tapusi un tajā arī ir uzsvērts minoritāšu tiesības. Mēs nosodām represijas Un arī eh, pieprasām pilsoņu eh, šo te represēto atdu, ar to nepietiek. Mums ir jābūt drosmīgiem, mums ir jāuzdrīkstas šai valstī atgādināt pašai savas saistības pret saviem iedzīvotājiem, savu tautu, un tāpat arī saistības attiecībā pret starptautisko sabiedrību. Mēs sagaidām, ka Zviedrijas prezidentūra nāks klajā ar ļoti drosmīgu žestu tieši šajā virzienā. Paldies! Nākamais runātājs Porebas kungs, pusotra minūte. Protestu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tas, kā Šķinģens pro, provincē tika apspiesti protesti, vēlreiz mums parādīja to, kāda ir Ķīnas varas iestāžu patiesā daba. Gāja bojā vismaz 180 cilvēki, 1600 cilvēki guva ievainojums. Eiropas parlamentam ir jānosoda šī vardarbība. Mums jāatceras, ka valsts vara tika izmantota, lai apspiestu uiguru sacelšanos. Eiropā mēs balstāmies uz kristīgajām vērtībām. Mums jāatceras, ka citur pasaulē arī ir kristiešu kopienas. Ķīnā arī dzīvo kristiešu minoritāte tā ir diezgan liela - 300 miljo, 30 miljonu cilvēku. Mums jāatceras, ka visi šie cilvēki tiek Ķīnā vajāti un tos apcietina, tiem seko un viņus nogalina Ķīnas komunistiskais režīms. Šis režīms apzinās, ka kristīgā ticība ietver sevī brīvības izjūtu, un tādēļ vēlas to apspiest. Taču ticīgo skaits aizvien pieaug, to mēs redzam ar katru gadu. Ķīnas varas iestādēm ir jāsaprot, ka Ķīna kļūs par patiesu modernu valsti tikai tad, ja tā sāks aizsargāt toleranci un brīvību kā vērtības. Paldies! Nākamais runātājs Posēlta kungs, divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs. Šīs dienas debats vēlreiz pierāda, ka padome Eiropas Savienībā ir vājais posms. Eiropas parlaments savulaik pieņēma ļoti skaidru nostāju attiecībā uz cilvēktiesībām. Komisija uh, Aštonas kundzes personā ir bijusi ļoti noteikta arī dzen. Viss, ko mēs dzirdam no padomas, ir, ka abas puses nedrīkst vardarbību ievērot. Tātad mums ir jānosoda arī uigaru. Vai jūs tiešām nevarat šeit redzēt atšķirību? Uh, komunistiskā diktatūra neko nav mācījusies no slaktiņķina un meņas laukumā. Tā atkal ar asiniņainām metodēm apspiež daudz protestus. Viņa draud tautai, ka to pārvietos no tās sākotnējās dzīves vietas. Mums ir jālasa ķīniešu propagandas paziņojumi. Neviena starptautiskā organizācija neizmeklē šos paziņojumus. Protams, mēs varam nosodīt uiguru separātismu Taču, ja kādam sāk degt māju un tu centies bēgt no tās, lai glābtu dzīvību, vai tas ir separatisms? Ja tu neesi ieslodzīts cietumā netaisnīgi, tu centies slēpties, vai tas ir separatisms? Nē, tā ir vēlme dzīvot. Ja uiguri Ķīnā varēs dzīvot mierīgi, neatkarīgi paši savās mājās, tad viņi neizrādīs nekādas separātiskas tendences. Tas arī ir vienīgais veids, kā pārtraukt separātismu. Uiguri ir minoritāte. Viņu ir daudz mazāk nekā Han ķīniešu. Bet vai tas tādēļ pret viņiem var izturēties necienīgi, ka viņi ir salīdzinoši mazi? Es kā Eiropas Savienības pilsonis e, jūtu viņiem līdzi. Uiguru pasaules kongresā es pārstāvēju Mīnheni. Mēs joprojām lepojamies ar to, ka mēs e, bijām brīvības balss brīvās Eiropas radio pastāvēšanas laikā. Es ceru, ka vienu dienu mēs varēsim lepoties arī ar to, ka bijām centrs brīvajiem uiguriem. Es ceru, ka nākotnē visiem uiguriem būs brīvība. Paldies! Paldies, un tagad vārds Gerbhardas kundzei divas minūtes. Paldies, priekšstādātāji. Kolēģi. Viena lieta, manuprāt, jānorāda ļoti skaidri. Ķīnā ir viena vienota sistēma, un mēs, protams, negribam to sagraut. Bet tas tomēr nenozīmē, ka uh, Ķīnas eh, vienotība kaut kādā veidā tiek apdraudēta. Es domāju, ka mēs respektējam eh, Ķīnas eh, vienoto sistēmu, vienotību, bet tas nenozīmē, ka plurālisms un Ķīnas iedzīvotāju vēlmes nevajadzētu respektēt. Un tieši to mēs gribam aicināt ievērot, mēs kā sociāldemokrāti. Mēs uh, vēlamies, lai pilsoņu tiesības, uh, cilvēku tiesības un pamata brīvības Ķīnā tiktu ievērotas. Mēs gribam, lai tiktu nodrošināta izteikšanās brīvība, lai žurnālisti varētu brīvi pārvietoties un strādāt, lai mēs paņa, saņemtu patiesas reālas ziņas par situāciju uz vietas. Tas ir tas, ko mēs vēlamies. Manuprāt, to mums ļoti skaidri jānorāda un jāpasaka saviem kolēģiem Ķīnā. Mēs vēlētos, lai tiktu Ķīnā ievērots viens no pamatprincipiem, tātad šis cilvēku tiesību pamatprincips. Politiķi atkal un atkal uh, saka, uh, dibināsim kontakts un pēc tam runāsim par cilvēktiesību jautājumiem, bet nē, šī kārtība ir apgriezt. Vispirms ir jāatrisina cilvēktiesību jautājumi un pēc tam visi pārējie. Es nedomāju, ka mēs varam atdalīt uh, cilvēktiesības no sociālajiem jautājumiem, un tāpēc, Bildkungs, man zināmā mērā uh, apbēdināja tas, ko jūs teicāt. Jo jūs teicāt, ka jau mums ir jāturpina tirzniecības attiecības ar Ķīnu. It kā pāriem nebūtu nozīmes. Nē, tādu pieeju mēs negribam. Bet mēs drīzāk atbalstītu Eiropas komisijas uh, nospraustu uh, ceļu Tā tad ir nepieciešams kopīgs pamats sadarbībai, un uz tā mēs varam tālāk šo sadarbību attīstīt. Jā, mēs vēlamies sadarbību, tas ir pilnīgi skaidrs, bet, bet ne, ne par jebkādu cenu. Tā jābūt balstītai uz cilvēku cieņas eh, respektēšanu. Paldies! Eh, vārds devas kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eh, Kārls Bilta kungs, manuprāt, izteicās ļoti līdzsvaroti. Es eh, atbalstu ANO eh, standārtus par valstu robežu neaizskaramību, un es domāju, ka šie standarti jāievēro visur eh, - Kašmirā, Indonēzijā vai jebkur citur - Spānijā, Ķīnā. Un es ar lielu nožēlu konstatēju, ka Ķīnā, kas ir ļoti svarīga valsts Eiropas Savienībai, simtiem tūkstoši cilvēku ir cietuši, ir nogalinātie. Tas viss sākās kādā rotaļlietu uh, uzņēmumā ir gājuši, ba, gājuši bojā gan uiguri, uh, ķīnas iedzīvotāji, gan han, ķīnieši. Tā viss ir uh, nožēlojama darbība, uh, kuru veicina uh, separātistiski spēki, kurus vajadzētu apsūdzēt starptautiskajā uh, krimināla tiesā. Ja tas ir iekšējs jautājums, tad to jārisina Ķīnas uh, policijai, un mums tas jāatbalsta. Uh, Bet uh, Eiropas Savienībā, es domāju, ir skaidri jānorāda, ka mēs nevaram un negribam septātismu atbalstīt nekur. Mēs, protams, nevēlamies uh, Ķīnas sabrukumu, jo, protams, tas novedīs tikai pie uh, haosa un nekārtībām. Paldies! Tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona sadaļas. Για ένα λεπτό καθένας τέσσερις ομιλητές. Tā tad, eh, kā es teicu, mēs eh, uzsāksim brīvā mikrofona sadaļu. Eh, katram viena minūte. Pirmajam dod vārdu Svobodas kungam. Paldies! Jautājums patiesībā ir par to, kur mēs šobrīd stāvam un kur mēs ejam. Kā pusē mēs nostājamies? Ķīnas, Taivānas, Uiguru? Kur mēs stāvam? Vai mēs iestājamies par miljoniem Uiguru, vai mēs uh, vēlamies atbalstīt eh, vieglāko ceļu un iet par to. Vieglākais ceļš, protams, ir biznesa un tirzniecība. Vai mēs runājam par brīvību, aizsardzību, par kultūras daudzveidību, tātad kur mēs esam? Mazliet vēstures, mazliet paskatīsimies atpakaļ. Centrāla un Austruma Eiropas valstis, kuras ilgus gadus dzīvoja komunistiskajā diktatūrā, uh, Arī šajās valstīs bērni un sievietes nonāca cietumā par savām idejām. Mēs nenosodījām to, kas tur notika. Mēs nerunājām par apspiešanu, mēs nerunājām par izsekošanu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par uiguru eksploatāciju, kas notiek Ķīnā. Mums ir jāskatās uz pašizteikšanās tiesībām, kas ir pamatiesības ikvienam individam. Uh, Es e, uzskatu, ka arī maniem kolēģiem ir skaidrs, ka mums ir jārāda piemērs cilvēku tiesību un brīvību aizsardzības jomā. Mums ir jārāda piemērs autonomijas jomā. Ir vairāk piemēri arī tajās valstīs, kuras tikko ir iestājušās Eiropas Savienībā, un lūdzu skatīsimies mūsu pašu sētā. Boskurs kundze, viena minūte, lūdzu. Danku vēl, forzitter. Paldies, priekšstādātāji kungs. Vēlētos pateikt sekojošo. Es esmu uzklausījusi gan padomu, gan komisiju, un iespējams, ka tā ir tulkošanas vaina, bet es nedzirdēju nevienā no jūsu teiktajiem vārdu uiguri. Ir simtiem bojā gājušo šajā minoritātē, ja mēs to tā varam nosaukt, jūs to pat nepieminējāt. Eiropas Savienība vārdos iestājas par pilsoņu tiesībām un cilvēku tiesībām. Mēs iestājāmies par mierīgu demonstrāciju tiesībām, bet tas ir tieši tas, kas Ķīnā, ne tikai Uiguru provincē, ir ticis apspriests. Protams, es jūsu ievadrunā saprotu, ka dialogam ir nozīme, jūs to arī uzsvērējat. Un tomēr vēlētos pajautāt komisijai un padomai, kādus konkrētus pasākums jūs vēlaties īstenot īslaicīgā periodā, sešos mēnešos. Paldies! Paldies, saka prieksēdētāja kungs. Un tagad Buterhofs kungs. Vienu minūti. Prieksēdētāja kungs. Komisārs kundze. Paldies, man dotot vārdu. Šobrīd mēs runājam par uh, cilvēktiesībām, bet tas ir globāls jautājums. Vēl bez tam neaizmirsīsim, ka ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties cilvēktiesību nodrošināšanā visā pasaulē. Mēs runājam par sabiedrību. Tāda pastāv arī Ķīnā. Bet kas ir sabiedrība? Tā ir Ķīnas iedzīvotāji. Harmoniska sabiedrība. Vai tad tas nenozīmē, ka uh, viņi iestājas pret autoritāto režīmu. Es uzskatu, ka arī mūsu uzdevums ir pamudināt Ķīnas iedzīvotājus sasniegt harmonisku sabiedrību ar miermīlīgiem mērķiem. Bet runājot par partnerību, ir jārunā skaidrā un saprotamā valodā. Ja mēs runājam par zinģaru, tad tas ir gandrīz sinonīms uiguriem. Taču runāt atvērt un godīgi nozīmē arī iziet uz konfrontāciju un strīdiem, un no tā mēs baidamies. Mans komentārs tikko Poselta kunga teiktajām. Viņš pieminēja separātismu. Poselta kungs, eh, jūsu partija ir sava veida separātisti, tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu uzklausīt arī Broka kungu, kad viņš runās par eh, Ķīnas politiku. Un tagad Stevensona kungu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka tā būtu liela kļūda, ja mēs Ķīnu ielikt tajā pašā kategorijā, kad mēs runājam par Irānu. Eiropas Savienībai patiesībā ir ļoti labas attiecības ar Ķīnu, un es domāju, ka mums vajadzētu būt ārkārtīgi uzmanīgiem, diskutējot eh, pēdējos notikumus Urumčā. Tas ir incidents, kas notika 5. jūlijā, un tajā bija paredzēts uzbrukums īstajiem ķīniešiem šajā pilsētā, un to veica uiguri. Par to mēs nerunājam. Kā mēs zinām, Sinžanas provinces uiguru daļa ir islama fundamentālisti, kur vēlas atdalīties no Ķīnas. Viņi izvērsa bruņotu uzbrukumu, kas eh, izraisīja vairāku simtu ķīniešu bojāēju, un Ķīnas valdība atbildot uz šo situāciju iesaistīja militāros spēkus un, politi, un policiju, lai apturētu šo uiguru uzbrukumu. Kā jums liekas, ko tad valdībai vajadzēja darīt? Tāpēc lūdzu balstīsim mūsu kritiku uz faktiem un nevis uz emocijām, un lūdzu neapvainosim Ķīnu kaut kā tādā, kas viņiem bija tiesības darīt. Un visbeidzot, Lēsens kundze, viena minūte. Cienījamais priekšsēdētāja kungs, Bieži vien mēs uz dažādiem konfliktiem skatāmies ļoti vienpusēji, un es principā pieklīt, piekrītu Stevensona kunga teiktajām, jo mums bieži vien tiek runāts par uzbrukumu uiguriem no Ķīnas puses, bet mēs vispār nepieminam otru pusi. Mums ir jāskatās gan uz vēsturisko situāciju, un es esmu lasījis interviju ar uiguru sievieti, un viņa vienam Eiropas eh, ma masu mēdījam teica, ka viņu jau nu nevadīs dzeltenie komunisti. Patiesībā Uiguriem savā reģionā ir ārkārtīgi lielas eh, privilēģijas. Pirmkārt, uz viņiem neatiecās viena bērna politika, viņiem ir saīsināta darba diena un vesela virkni citu. Līdz ar to ķīnieši Uigurs apskauž ļoti daudzās jomās, un es uzskatu, ka mums vajadzētu skatīties uz šo situāciju plašākā plašākā skatījumā. Un, protams, pirmajā skats uzmetienā liekas, ka tas ir šausmīgi, bet situācija ir daudz daudzslāņaināka. Mums ir jābūt uzmanīgiem, neskatīties tikai no vienas šķautnes, un eh, varbūt, ka ķīniešiem ir jāļauj atrisināt savu situāciju pašiem. Ķīnas valdība ir, atba, ir atzinusi, ka viņu minoritāšu politikā ir zināmas nepilnības, un viņi ir teikuši, ka vēl ir daudz darāmā. Mēs varētu palīdzēt Ķīnas valdībai, jo viņi ir gatavi paši sevi kritizēt un ir gatavi ar mums sadarboties. Paldies! Lielas paldies visiem runātājiem, kas izteicās brīvajā mikrofonā. Tagad griezīšos pie Biltakunga, kurš atkal izteiksies padoms vārdā. Lūdzu! Thank you, Paldies, priekšsēdētāji! Šīs debats bija ļoti plašas, un tas atspoguļo šī jautājuma sarežģītību, par ko mēs runājam. Tad tika pieminēti ļoti, ļoti dažādi aspekti. Ķīnā ir ļoti atšķirīga sistēma no mūsējās. Šī sistēma ir revolucionējusi. Cilvēktiesības mums ir ļoti svarīgas. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams palīdzēt Ķīnai attīstīties virzienā uz demokrātisku sabiedrību, kas labāk respektē cilvēktiesības nekā šobrīd. Tāpat tika pieminētas problēmas, kas saistās ar minoritāšu tiesībām. Šīs problēmas Ķīnā tik tiešām ir novērojams. Bet Ķīna nav vienīgā valsts, kurā ir šādi problēma jautājumi. Pēdējo dienu laikā šī te etniskā vardarbība varēja tikt novērota Runči ielās Etniskā vardarbība vienmēr ir ļauna, mēs vienmēr to nosodām. Mēs varam atbalstīt tikai tos spēkus, kas mēģina rast samierināšanos šādās te konfrontējošās situācijās ir jārespektē cilvēku tiesības. Mēs zinām paši no savas vēstures, cik ārkārtīgi sarežģīti šos jautājumus ir atrasināt. Butikopa kungs runāja par to, kādai jābūt harmoniskai sabiedrībai. Neapšaubām mēs visi vēlamies attīstīt harmoniskas sabiedrības. Mums, protams, jāskatās, ko mēs varētu darīt, lai palīdzētu Ķīnai attīstīties tādā virzienā, lai viņu sabiedrību varētu tikt uzskatīt par harmonisku no visiem viedokļiem, no katra pilsoņa viedokļa. Pagaidām Ķīnai tas nav vēl izdevies. Un patiesībā ir ļoti maz tādu sabiedrību pasaulē, kas to ir spējušas. godātie deputāti, Broka kungs, Severīna kings, kungs un Vatsona kungs savās runās izteica daudz ļoti gudru domu. Tās varētu vadīt mūsu tālākās debatas par šo tēmu, attīstot šīs svarīgās attiecības ar Ķīnu. Mums jāizrāda tas, cik, eh, jāizrāda tas, cik ļoti komplekss ir šīs attiecības. Paldies! Ministru. Paldies! Ministra kungs, paldies, Bild kungs. Līdz ar to mēs varam noslēgt šīs debatas un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir padomas un komisijas paziņojumi par situāciju Hondurasā. Pirmajam padomas vārdā vārds Bildkungam, lūdzu.